regulējumu izvērtēšanu un jauniem uzdevumiem. Tagad došu vārdu referentam Balca kungam. Jā, sisnieks, paldies, priekšādātājs kundze. Kā references priecājos par to, ka Lords Hills šodien piedalās mūsu debatēs par finanšu regulēju. Mūsu ekonomikas un val valūtas komiteja ar plašu vairākumu bija par to, ka finanšu tirgus eh, tiks eh, visaptveroši pārbaudīts eh, piecu gadu termiņā. Tas nenozīmē deregulāciju, tas nozīmē, ka būs tāds vispārīgs pārskats par esošajām bankām, apdrošināšanām, fondiem un tirgus noregulējumu, kā arī savstarp piedarbības nozīmē, ka būs arī uzmanība pievērsta bāģajiem punktiem, un tas nozīmē arī to, ka regulēšanas efektiem ir jābūt caurskatāmiem, ka finanšu tirgus un parādu krīze 2007. un 2008. gadā sākās, tad likumdevējs, kā jau zināms, netika aicināts rīkoties. Mēs strādājām finanšu regulācijas krīzes mo modusā un mēs um, faktiski neatstājām uh, nevienu ķieģeli uz otru. Mēs eh, ļoti ātri vispārvērtām ar jaunām uzraudzības iestādēm, ar visiem saistošiem Eiropas Savienībā ieviestiem standārtiem un ar eh, visaptverošu banku savienību. Mēs turpināsim to visu būvēt, bet mums tomēr pēc tam vajadzēja paraudzīties, kur ir trūkumi, kur kaut kas ir šķīvi, kur kaut kas ir neprecīzi un kur kas tiek uzbūvēts par ātu. Tādēļ es kā referents prasu, lai komisija līdz šī gada beigām veiktu visaptverošu uh, ietekmes izvērtējuma visos uh, finanšu tirgus sektoros. Mēs uh, galvenokārt uh, šeit vēlamies uzsvērt uh, sekošas punktus pārbaudē. Pirmkārt, uh, esošo likumu piemērotība, precizitāte, jo likuma norma nevajadzētu būt pretrunā vai uh, savstarpēji vienotrai apstrīdēt. Tām ir jābūt izmantotājiem saprotamai un labi praktizējamai. Otrakārt, proporcionalitāte likumdošanai, jo mēs patērētājiem vēlamies eh, saglabāt tirgus daudzvērtību un mēs vēlamies maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tiem būtu tāda situācija, lai, ne, lai nebūtu pārāk pašlūkot. Treškārt, kompleksitāte un daudzslaņēnība. Uh, starptautiskajiem prasībām, jo mēs vēlamies starptautiski ar mūsu Eiropas finanšu pakalpojumiem arī turpmāk būt konkurētspējīgi, un mēs vēlamies, lai mums būtu spēcīga balss, kad ir runa par banku un apdrošināšanas komiteju Bāzelē vai ESCO Madridē. Un ceturkārt, labums, ko gūst patērētāji un investori, uh, Mēs vēlamies, lai likumdošana nebūtu, nesniegt tikai informatīvu materiālu, bet lai tas mērķiecīgi būtu piemērots patērētāju un investoru vajadzībām. Mēs vēlamies, lai tiktu novērsti arī šķēršļi piekļuvē produktiem un lai iekšējais tirgus finanšu pakalpojumu patiešām būtu dzīves. Un nākamais punkts ir arī ekonomiskie efekti, jo mēs prasām, lai finanšu ekonomika būtu vispēcīgākā tur, kur tā sniedz pozitīvu ietekmi, proti kalpojot reālajai ekonomikai. Likumdevējām ir jārada šeit atbilstoši iespējas. Man kā referentam un arī kā tautas eh, partijai kopumā tie ir būtiskie punkti, no nu, kuriem nevaram atteikties. Šeit mēs prasām kvantitīvu un kvalitatīvu analīzi, ko veiktu komisija sadarboties ar Eiropas uzraudzības iestādēm. Finanšu tirgus regulācija. Tās mērķi jābūt finanšu tirgu stabilitātei un patērētāju aizsardzībai. Tā ir pirmā prioritāte. Finanšu tirgus noregulējums un ka tas labi darbosies, tas liecinās arī par to, ka Eiropa labi darbojas. Ja jūs, komisāra kungs, ar kapitālu savienību vēlaties uh, saglabāt un atdzīvināt investīciju spēcīgumu, tad ir jāiesaista visi bankas apdrošināšanas, un tādēļ, komisāra Hilakungs, mēs eh, vēlamies, lai mēs pēc gada atkal šeit satiktos un runātu par šo pašu jautājumu, un eh, tad mēs varēsim dzirdēt, kāda, kāda ietekme tas ir atstājis. Tev došu vārdu komisāram Hilam, vārds jums. Well, thank you, thank you. Lielas paldies! Liels paldies, ka devāt man iespēju šovakar ierasties šeit. Gribu apsveikt Baltas kungu ar lieliski sagatavoto ziņojumu, kas tiešām izvērtē visus jautājumus, kas eh, šobrīd likt uz spēles. Es simtprocentīgi piekrītu viņa mērķim izveidot efektīvu tiesību aktu ietvaru finanšu pakalpojumiem. Un, lai tas tā arī notiktu, iedzīvotājiem ir jāzina, ka šāds veida ietvars tiks arī īstenots, bet turklāt viņiem ir jāzina, ka šāda veida ietvars būs samērīgs, proporcionāls un reaģēs arī uz mainīgiem apstākļiem. Tā ir tā loģika loģika, ko izmantojam, kad e, veidojam informācijas kopumu, kas tagad kopumā ir šis CMU rīcība plāns. Un es gribētu teikt, ka šis ziņojums, kā arī zin, attiecīgais aicinājums pēc informācijas, ir bijuši visai konsekventi un saskaņot. Ļaujiet man īsumā pievērties diviem jautājumiem, kas ziņojumā pieminēt. Pirmkārt, nepieciešamība pēc regulējoša ietvera, kas atbalsta izaugsmi, un nepieciešamība, kas ļautu pārliecināties, ka maziem uzņēmumiem ir piekļuva finansējumam. Ir pilnīgi skaidrs, ka lielākās reformas, kur nesenajos gados īstenojām, patiešām ir spēcinājušas finanšu sistēmu, un tagad ir pienācis laiks pārbal pārliecināties, paskatoties riņķī, vai visi šie atsevišķie 40 tiesību akti, ko esam pieņēmuši, pie, pieņēmuši nav tomēr nesuši kādas negaidītas sekas, kā arī Balts teica, ir pienācis, Balts kungs teica, ir pienācis īstais brīdis pārliecināties, vai tiesību akti tiešām panāk to mērķi, ar kur viņus izstrādājam. Šī mēneša beigās beigsies informācijas vākšana, ceru, ka tas mums piedāvās labāk sapratni par to, kāda ietekme bijusi šiem tiesību aktiem un kas ļaus mums veikt tālāk pārskatīt, eh, nu, vismaz eh, daudz no tiesību aktiem, simts šādu tiesību aktu pār, plānos pārskatīt turpmākos piecos gados, lai pārliecinoties, ka tie ir efektīvāki turpmāk. Un es zinu, ka jūsu ziņojumā jau izteiktas virkni ļoti interesantu rekomendāciju. Mums nepieciešami tādi tiesību akti, kas ir proporcionāli, ja vēlamies radīt vidi, kas atbalsta investīcijas. Ja tiesību akti var tikt sistematizēti, vienkāršot un tāpat laikā tomēr panākt tieši tādu pašu mērķi, kā tas sākotnēji domāts, tad esam gatavi to darīt. Un darīsim to, protams, kopīgiem spēkiem. Varēšu jums atkal par to visu pastāstīt tajā brīdī, kad būsim beiguši informācijas apkopošanas procesu piekļuvas uzlabošana maziem uzņēmumiem, protams, arī ir viena no prioritātēm, ko atbalstu. Tieši tā, kā tas teiks jūsu ziņojumā, mums, ja vēlamies, lai uzņēmumi tiešām augtu, veidotos, lai pie, radītu jaunas darba vietas, tad, protams, nepieciešama, uz, nepieciešams uzlabot piekļuvu finansējumam. Un tas arī ir tā darba pamatā, ko šobrīd darām pie kapitāla savienības veidošanas, un priecājos, ka atbalstāt šo domu arī savā ziņojumā. Jūs jau zināt, ka esam ļoti strauji virzījušies uz priekšu ar iniciatīvām, kas sasaistīts ar šo ziņojumu, kā, piemēram, šis vērt vērtspapīra prospekta direktīvas eh, projekts. Tāpat arī strādājam pie priekšlikuma par vienkāršas pārskatāmas un standartizētas vērtspapīrošanas īstenošanas, tā lai varētu atbrīvot kreditēšanas eh, kapacitāti banku sektorā un palielināt kreditēšanas apjomu ekonomikai kopumā. Padomu panāca vienošanos pie šī dokumenta rekorda ātri un ceru, ka arī jūs no savas puses varēsiet rīkoties strauji. Pievērt, protams, jūsu ziņojumā ir ārkārtīgi daudz rekomendāciju. Pievērsīšos dažām. Es lasot šo ziņojumu esmu arvien vairāk vairāk taps pārliecināts, ka tieši kopīgiem spēkiem mēs varam gūt pavisam reālu būtisku iespēju izsmalcinātāk izstrādāt tiesību aktus tā, lai saglabātu līdzsvaru starp finanšu stabilitātes nodrošināšanu, patērēt, eh, uzticības radīšanu patērētājus un vienlaicīgi investīciju un izaugsmas nodrošināšanu Eiropā. Paldies, nākamais runātājs Levandauska kungs. Priekšsēdētāji, godātais komisāri. Visā šajā krīzes eh, postažu laikā mums, protams, ir vajadzīgs visaptverošs finanšu regulējums. Lai pārliecinātos, ka finanšu sektors un finanšu produkti, bankas un citas iestādes ir drošas, tā lai mēs pārliecināmies, ka tiek nodrošināta makroekonomiskā stabilitāte. Tas nozīmē izdevums un tālāku regulējumu, sarežģītāku regulējumu Mums vajadzētu šobrīd sistematizēt un daudzveidot finansējumu kanālus, kas ir ārpus bankām. Un būsim godīgi nevarēsim rast šādu veidu finansējumu proporcionāli tādos pašos apmēros, kā tas ir ASV. Komisijas sagatavotā zaļā grāmata par kapitālu tirgu ir vērtējumi ļoti atzinīgi. Tomēr viens saja ierosinājums šai ziņā. Turpmākajā darbā mums vajadzētu ņemt vērā starptautisko kontekstu, konkurēt spēju, kas pastāv starptautiskajā arēnā piekļuvi finansējumu MVU, bet pirmām kārtām mums vajadzētu ieklausīties, ko saka tirgus, jo reizēm barjeru no, nojaukšana ir svarīgāk nekā jauntiesība akti. Paldies! Nākamais runātājs Stolajana kungs. Priekšādātā paldies! gribu teikt paldies Balts kungam un visiem citiem kolēģiem, kas vaigus viedros strādā pie šī ļoti sarežģītā ziņojuma. Un patiešām pēdējo septiņu gadu laikā mēs esam pieņēmuši ārkārtīgi daudz tiesību aktu Eiropas mērogā, kas regulē finanšu pakalpojumu tirgu. Tas, protams, nāca kā sekas krīzē. Kāds tad bija šo tiesību aktu mērķis? Izveidot eh, sistēmu, kas norošina finanšu sektoru stabilitātu un aizsargāt patērētājus. Vienlaikus izvairīt, izvairoties no šāda veida pārliecīgiem iztrūgumiem finanšu tirgu nākotnē, tā lai tie nebūtu pēc tam jāsadz no nodokļu maksātāja naudas. Ir pienācis īstais brīdis paskatīties uz to, vai šī tiesība akta un to īstenošana norisinās atbilstīgi, kāda ir to, kādas ir to sekas un ietekme, un pār, paraudzīties, vai gadījumā nav nepieciešams nedaudz arī korģēt šos tiesību aktus. Ļoti augstu vērtēja to, ka priekšlikumā daudz tiek runāts par pie, pie, piekļuvu finansējumam tieši MVU gadā Tāpat priecājos, ka tiek runāts par to šķēršļu novēršanu, kas joprojām pastāv attiecībā uz ilgtermiņa finansējumu nodrošināšanu projektiem. Tālāk Tanga kungs. Paldies priekšsēdētāji! Investīcijas, kā mēs zinām, Eiropā joprojām ir ļoti lēns process, tās nepieauga apjomos bankas un MVU nevar nodrošināt kreditēšanas plūsmas, un tāpēc mums jāizmanto eh, kapitāla savienības eh, piedāvātās iespējas, lai nodrošinātu šo finansējumu. Ir jāspēj novērst visas šīs barjeras un šķēršļus starp dalību valstīm. Komisija šķiet ļoti labi ņēmus vērā minētos mērķus. Mēs bieži sakām, lūk, kapitāla tirgus, taču aizņem tik lielu daļu, ekonomikas piedāvā plašas investīcijas un tā tālāk, bet atcerēsimies, ka mēs jau nedzīvojam ASV. Nedrīkstam izdarīt secinājumus pirms eh, esam konstatējuši, kāda ir situācija ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties uz to, lai bankas nepārkāp savas pilnvaras. ASV situācija ir pavisam citādāka. Tur, piemēram, ir dažādi banku tipi, ir krājbankas un tāpat laikā kreditējošās bankas. Eiropā viss ir citādāk. Balca kungam gribu teikt paldies par viņu sagatavoto ziņojumu un paldies viņam par to, ka viņš eh, ir ņēmis par pamatu savā ziņojumā reālu ekonomiku Eiropā. Un tieši ar šādas pieejas palīdzību viņam ir izdevies panākt to, ka arī mūsu grupa atbalsta šo ziņojumu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai finanšu sektors eh, kalpot iedzīvotājiem, nevis otrādi. Kapitāla savienība var darboties tikai tad, ja mēs atbilstīgi veicinām arī novatorismu, un to dara arī banku sektorā. Tā mēs nonāksim pie no, izaugsmas un nodarbinātības. Paldies tālāk, Svinbērns kundze. Priekšsēdētāji, paldies. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Balts kungam par paveikto darbu pie šī dokumenta un paldies arī komisāram par to, ka viņš pagarināja termiņu konsultāciju periodam. Kā jau citi teica, pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Savienība ir pieņēmusi bezprecedenta skaitu ar tiesību aktiem finanšu pakalpojumu jumā un tāpēc ir tikai pareizi, ka šobrīd pasparam soli atpakaļ un paraugāmies, vai tur nav kāda pārklāšanās un kas liekas. Balts kungs ziņojumā skaidru un gaišu uzsvērts, ka šāda veida procesam jāskatās uz vairāk ne tikai uz kvalitatīvu raksturu paziņojumiem un vērtību vērtību izvērtējumiem. Mums jāskatās uz kopainu un jāņem vērā arī kvantitatīvie aspekti. Es domāju, ka galvenās jomas šai ziņojumā ir saistīts ar, piemēram, dokumentu jomu pārkāpšanos, piemēram, MIFID un CDR4 eh, kur mēs runājam par jaunu tirgus uz, uzņēmumu pakļaušanu šiem tiesību aktiem, vienlaicīgi nepielāgojot kapitāla pietiekamības prasības atbilstīgā mērā. Līdzīgi aptvērumu problēmas rodas arī ar eh, citiem tiesību aktiem, ar nefinanšu iestādēm. Uh, tā lai finanšu, e, savukārt nefinanšu iestādes neizpranto ļaunprātīgi izņēmumus, kas tam tiek piedāvāti, jo tā tas nebija domāts sākotnēji. Es ceru, ka varēsim kopā ar komisāru strādāt pie iespējama risinājuma meklēšanas ar formālu konsultāciju procesu palīdzību, un es ceru, ka mums izdosies e, atrisināt visu šo dubultu standartu pasākumu, tā lai nonākam pie praktiski īstenojums tiesību aktu e, kopuma. Paldies, nākamais runātājs Jēžeka kungs. Paldies, paldies, priecājos par šo ziņojumu un rezultātiem, ko tas piedāvā. Ar šī ziņojuma paz, paziņu, palīdzību vēlamies aizpildīt tās plaisas un trūkumus, kas radušies līdz šim pieņemto tiesību aktu kopumā, un vēlamies veicināt izaugsmu un nodarbinātību Eiropā. Galvenie ziņojuma aspekti ir saistīti ar komisijas ziņojumu un tās solījumu veikt kumulatīvu ietekmes novērtējumu tiesību aktiem. Ik pa brīdim, tātad regulāri. Tam vajadzētu attiekties uz visiem jauniem tiesību aktiem, kas pieņemti pēc krīzes sākuma, un es atbalstu šo domu. Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, lai ietekmes novērtējums ņem vērā to, cik kādā veidā dažādie tiesību akti finanšu sektora jomā iedarbojas savā starpā, kā tie sadarbojas un ietekmē viens otru, vai ir kāda trūkuma, vai varbūt ir kādas tukšās vietas, kaut kādas neparedzētas sekas. Kā tas viss ietekmē Eiropas konkurētspēju globālā mērā. Mums pilnībā jāizprot šie jaunie tiesību akti un to kopums, un tikai tad mēs varēsim pievērsties pie pamatīgas konkurētspējīgas kapitāla savienības veidošanas kapitāla tirgu savienības veidošanas. Pirkni punktu mēģināju uzsvērt sarunu gaitā. Pirmām kārtām runāju par to, ka, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju globāli, mums nepieciešams nodrošināt saskaņotu ietvaru attiecībā uz trešo valstu eh, situācijas risināšanu, piemēram, UCIT jomās. Otrām kārtām jānodrošina finansējums MVU, un tikai tādā veidā varēsim nodrošināt to, ka Eiropa, Eiropā turpinās ilgspējīga izaugsme. Mums jāpārliecinās, ka pašreiz spēkā esošais regulējums netraucē uzņēmumiem darboties un neuzliek tiem papildus šķēršļus. Mums jāpēc iespējas jāsamazina šķēršļi un barjeras, kas pastāv MVU darbībā un finansējuma saņemšanas jomā īpaši. Paldies! Nākamais runātājs Demāsī kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisāra eh, kungs, kolēģi Balts, šobrīd es visi skandina par uh, finanšu tirgu deregulā, deregulāciju. Un labi īsti Briselē dzer šampanieti par labāku regulāciju un kazino tiek atvērts atkal un atkal. Bet gudrām finanšu tirgus regulējumam nav jābūt sarežģītam. Uh, Uh, piemēram, ASV Glass-Steigela likums par investīciju un kredītbanku sadalījumu sastāv tikai no 37 lapusēm. Eiropā problēma ir tāda, ka bankas ir pārāk lielas, pārāk savā starpā saistītas, dzīvo no nodokļu maksātāja naudas, un šī problēma nav atrisināta. Uh, demokrāta prezidenta kandidāts uh, Bernijs Sanders ir teicis, šīs funkcijas vajag sadalīt. Jā, eh, Burkards Balts ir ļoti nopietni pastrādājis un par to viņam paldies. Eh, komisija cenšas atrisināt investīciju vājumu ar mākslīgu vērtspapīrošanu, ar neatbilstošu taupības politiku un banku bilanšu satīrīšanu. Eh, taču jāatzīmē, ka pasaka par to, ka šāds risinājums eh, var būt labākais eh, nav tiesa. Eiropā ir nepieciešama patiesi atklāta investīcija programma, eh, program strikts regulējums. Bijušais ASV Federālo rezervu bankas prezidents Faulkners ir teicis, ka vislabākais izgudrojums pēdējos gados ir bijis bankomāts. Paldies un tālāk Īgolt kungam vārds. Komisārkungs. Burkhārd Bāzkungs, cienījamies kolēģis un kolēģi, vispirms gribētu teikt, ka šis ziņojums no mana viedokļa raugoties uh, uzliek pareizos akcentus. Tas ir savādāk nekā, piemēram, kā tikko kā teica kolēģis Vimbanas kundze, ka tur nebūtu uzaicinājuma vienpusējai deregulācijai. Tur ir gan dubūts noregulējums, gan arī trūkumi, kas, uh, kur mēģis ir samazināt nevajadzīgu kompleksitāti, bet nevis vienpusēju deregulāciju, un tā arī to nevajadzētu nepareizi saprast. Tas pareizi uzsver, ka mēs dažās jomās neesam izdarījuši pietiekam daudz, kamēr citās jomās eh, esam rīkošies neproporcionāli, un to pārstrādājot šo dokumentu vajadzētu ņemt vērā. Svarīgi ir arī pareizi arī tas, ka finanšu sistēmu ir jādomā no izmantotāja aspekta. Tādēļ jautājums, vai finanšu produkti nav pārāk dārgi, salīdzinājumā ar to, uh, kāds, eh, kā, kādi ienākumi tiks eh, sa, sasaimniekoti. Un vai nav tā, ka taupītāji saņem pārāk maz naudu, bet uh, lielie kapitālisti saņem pārāk daudz. Šie jautājumi tādi, nu, tur vajadzētu paskatīt. Un vai arī izvairītos no pārpratumiem, gribētu pateikt, ka ziņojumā no mana viedokļa raugoties ir uh, divi trūkumi. Pirmkārt, finanšu krīze nav beigusies, bet tā ir tikai tā nedaudz novērsta. Ja jūs uh, paraugāties uz uh, procentu likmēm ilgtermiņā, tad jūs redzat, ka mums ir vispārāk daudz uh, kapitālā līdzekļu, kas īsti nezina, kur likties. Un es piekrītu Fabio Dimazī, ka to nevar atrisināt tādā um, veidā, kā finanšu sektora pagrozīt dažs tik skrūvīts tikai, bet mums ir vajadzīga politika, ka šo lieko pēdiņās kapitālu novirziet uz ilgtermiņa investīcijiem. Tādēļ es lūdzu un aicinu arī. Uh, šeit paraudzīties uz eh, finanšu sistēmas makro potenciālu, ir ja īpaši ņemt vērā to, lai nerastos jauni riski tādēļ, ka netiks nodrošināts ilgspējīgas investīcijas uh, banku un apdrošināšanas bilancēs parādīsies jaunas, jauni riski arī klimata konference, un arī eh, jums, eh, Lordam Hillam, vēlētos eh, teikt, lai es pievērstam uzmanību enerģijas kādam jūsu pasākums. Tagad Vulfkungs. Priekšsēdētājs kundze. Bulckungs, Čārls Menēs Keins ir sacījis, ka, ja jums ir 100 tūkstoši, jūs esat uh, 100 tūkstoši bankas eh, parādā jums ir problēmas, bet ja mm, jūs esat parādā miljonus, jums nav nekāda problēma. Un tā tas ir arī Eiropā. Šajās, ka finanšu pakalpojumu regula neļaus atkal uh, atkārtoties šādai krīzei. Un um, mērķis ir samazināt regulējumu slogu, kas rada papildus izmaksas uh, nozarei. Ja ES samazinās eh, regulējumu sloga, nu, tas ir diezgan liels sāpnis. Tas ir iekļauts Eiropas eh, DNS, radīt vairāk Eiropas, vairāk izmaksu, vairāk likumu, un tieši tādēļ tik ļoti daudz uh, finanšu pakalpojumu kompānijas ASV un uh, Lielbritānijā uzskata, ka uh, Lielbritānija ir jāizstājas no uh, Eiropas Savienības, lai atbrīvoties no eh, šiem valgiem. Paldies un tālāk monokungs. Komisāra kungs, kolēģi, nārkārtīgi skumji, ka šis ziņojums faktiski runā par uh, diviem vairākiem ļoti svarīgiem soļiem, bet neko par to nepasaka. Un te es runāju par banku sektoru, kas jau 2008. gadu joprojām nav sakārtots. Tiek runāts rūk par uh, visa veida aktivitām, bet netiek runāts par to, ka vajadzētu nodal, nodal, nodalīt banku darbības, tad, ja tās ir atšķirīgas pēc saviem pamatiem, mums ir vajadzīga universāla banku sistēma, kur, piemēram, noguldītāji un krājēji netiek pakļauti tam, ka ar viņu līdzekļiem spekulē Mm, kāds kaut kur bankā. Nedrīkst būt tā, ka šādā veidā bankas uz citu rēķinu pelna naudu. Tautas partija un sociālisti atbalsta pašreizēju situāciju un privātās bankas tam līdzīgi. Turklāt Eiropas Savienība šobrīd sastopas ar tālāko, tālāk finanšu krīzi un neaizsargā savus um, iedzīvotājus, bet gluži otrādi, kopš pirmā gada, kopš šī gada 1. janvāra turpina viņus vērties pret viņiem. Nocerēsimies nu, banku skandālu Itālijā. Atbildīgie politiķi E, pilnībā ignorēja visa veida piesardzības principus. Visvairāk cieta šo skandālu rezultātā, piemēram, mājasemnieces, mazie e, uzņēmumi, īpašnieki un tam līdzīgi. Kopš 2008. gada ir atvērta tāda kā Pandoras rāze, nu tagad viss regulējums pēc kārtas e, produktīvas ekonomikas kreditēšana būtu jā, jāveic, nevis jāfinansē bankas. Jā, tiek izmantoti vidutāji starp, nu, starp bankām, bet ja nav pieprasījuma šeit, tad faktiski šā, un nav reāls izaugsmas, tad nekas no šī procesa neizdosies. Negodīga konkurence, nodokļi un tā tālāk, tas nozīmēs tikai to, ka, inve, ka investori nevēlēsies veikt investīcijas. Un es tiešām domāju, ka komisija šādi rīkojoties vienkārši atver durvis tam, ka visa veida biežas pārvietosies uz ASV un tam līdzīgi. Köszönöm szépen! Tālāk Marvais kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es šeit vēlētos vērsties pie referenta un pie komisāra. Šīs jaunais regulējums, mēs šeit runājam par trīs galveniem punktiem. Informācija ārkārtīgi plaša, kas ir sniedzama patērētājiem Eh, tālāk eh, banķieru pienākumi un atbildība, banku uzraudzība. Tā tad jānodrošina tas, lai banku uzraudzība būtu pietiekami stingra un ņemot to visu vērā komisārkungs. Vai jūs zināt, ka manā valstī Ungārijā mums ir milzīga problēma uh, sabiedrībā un starp citu tas ir arī citās uh, dalībvalstīs. Uh, cilvēki ņēmuši kredītus ārvalstu valūtās. Uh, jo uh, viņus faktiski ievilināja šajā slazdā ar it kā pievilcīgiem nosacījumiem. Tagad, kad mēs gatavojamies informēt atbilstoši klientus un runājam par to, ka bankām, banķieriem ir noteikti atbildība Eh, vai tas ir kaut kas jauns, vai tam tā nebija jābūt visu laiku, un ko jūs darīsiet ar cilvēkiem, kuri kļūdas pēc ir izņēmuši eh, ārvalsts valūtās kredītus un tagad ir lielās sprukās. Paldies, nākamais runātājs Fernandes kungs. Jā, paldies referentam par eh, šī ziņojuma izstrādi. Uh, Eh, priecājos, ka Jonatans Hils ir ar mums šajās diskusijās. Cerams, ka viņš atbilstoši arī varēs sniegt attiecīgu politisko orientāciju komisijai un arī sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Banku savienība ir ļoti svarīgs projekts. Šis projekts ir noteikti jāpabeidz. Eh, depozītu garantija programmas, kapitāla, tirgus savienība, tas viss ir ļoti svarīgi, tas viss stiprinās Eiropas kapitāla tirgu. Uh, ne tikai Eirozonā, bet arī ārpus tās, palīdzot mobilizēt ietaupījumus un jauns investīciju projekts. Ir divas galvenās idejas, kas tiek apspriest, divi priekšlikumi, par kuriem notiek diskusijas. Un tas rada man zināmas bāžas. Vispirms šī ideja par to, ka nepieciešams pārskatīt sabiedrības parādu saistības un parādu slogu. Es domāju, eh, kamēr eh, pastāv aktīvi e, riski Eiropas Savienībā. E, ar šādiem soļiem mēs varētu varbūt pakāpties atpakaļ tajā, ko vēlamies sasniegt. Nākošā ideja, kas lido gaisā, ir tā, ka mēs sāksim, e, ka mēs e, regulēt finanšu sektoru, bet es domāju, ka tas praksē nenotiek. Mums ir jādomā par to, kā izvairīties no pārklāšanās. Mums nebūtu nav no pārmērīgs regulējums. Tālāk Lūnes kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze nākamajos mēnešos mēs eh, koncentrēsimies uz daudziem, daudzām lietām. Viena no tām būs eh, tātad ietaupījumi. Un eh, jāsaka, ka bankām ir jāuzņemas atbildība, lai nodrošinātu un aizsargātu uh, Uh, pilsoņus un viņu uh, ietaupījumus, un šī funkcija no valsts pāriet bankas uh, rokās, vai Eiropa ir apsvērus visus faktors, un varbūt, ka šai atbildībai būtu jābūt kopējai, respektīvi, vai tad būs tā, ka Flāma banka varēs kaut ko garantēt Grieķu bankai un, un Ziemeļbankas Dienvidu bankām un tā tālāk. Uh, mums šeit tomēr ir jānosprauž noteiktas uh, robežas. Paldies, Viegas kungs, nākamais. Krīze, kas sākās 2007. gadā, izraisīja to, ka tika teikts, ka nav pietiekami daudz noteikumu. Uh, Un, ja tas tā notiek, tad tas varbūt ir nepareizi interpretēts. Un, ja tiek teikts, ka kaut kas varētu tikt noregulēts, nozīmē, ka mēs varam kontrolēt, ko dara bankas un aizsargāt iedzīvotājus. Attīstības sistēmas nedarbojas, un tas uh, neatrasimos problēmas šajā jomā. To esam redzējuši arī Portugālē nesen. Informācija tikusi sistemātiski manipulēta, piekrītot uzraudzības iestādēm lielās institūcijas, lielie institūti, kas ir svarīgi sistēmai, mēģina teikt, ka kaut kas tiek darīts, bet principā viss paliek tāpat kā līdz šim. Sabiedrības kontrole par finansējumu sistēmu. Tas viss īsti nedarbojas. Jā, paldies, Borgēcijo kungs. Nav šeit klāt Tagad došu vārdu Gilis kundzei. Priekšsādātāji, paldies! referentu. Komisāra kungs, pirmkārtām gribu apsveikt referentu ar šī ziņām sagatavošanu. Domāju, tiek panākts pareizais līdzsvars starp finansējumu kanālu situācijas uzlabošanu reāli ekonomikā un vienlaikus tiek, tiktu veikta vispārēja novērtēšana attiecībā uz kumulatīvo ietekmi, ko radīs, radīs finanšu pakalpojumu regula, kopumā identificējot visus tos trūkumus un plaisas, vienlaikus neatsakoties no regulējuma. Krīze, kas turpinās Ķīnā, ļoti labi parāda, cik ļoti svarīgi ir neaizmirst mācības, ko esam guvuši attiecībā uz finanšu situāciju un krīzi. Mums ir nepieciešama tāda pretoties spējīga finanšu situācija, sektors, un šī iniciatīva par kapitāla tirgus savienību, protams, nebūs kā tāda burvju risinājums un panacēja. Nē, tas neatras, neatrisinās problēmas ar izaugsme, bet tas var piedāvāt alternatīvas finansējuma avots, piemēram, uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā, kam tas vajadzīgs un kas nav pietiekami lieli, ne tikai dažās dalību valstīs, kurās jau ir izveidoti kapitāla tirgi. Izaicinājumi jūsu priekšā, komisāra kungs, ir tādi, ka jums jāuzdod jautājums, vai varam runāt par kapitāla tirgus savienību, par tādu savienību, kur kapitāls brīvi pārvietojas un kur ne, to, tam nestājas čēršļi, šķē, ceļā nacionālo tiesību aktu šķēršļi. Šobrīd vēl nevaram, manuprāt. Mums ir, un ja netiks šie šķēršļi novērt, novērsti, tādā gadījumā investīcija apjoma joprojām būs neliela. Ir jāvēršas pret šo nacionālo fragmentāciju un papildus pasākumiem šai jomā jāpārliecinās, ka mitkaps tiek atzīti. Un, tie, un arī tāpēc prospekta priekšlikums ir tāds, kas jāapstiprina, lai kapitāla tirgus varētu tālāk veidoties, tam jābūt uh, atbilstīgam, šiem jāparedz tādi instrumenti, kas, tiek, kas nodrošina investoriem drošību un pārliecību. Paldies! Jā, pirms mēs uh, dosim vārdu brīvā mikrofona procedūra gribētu jūs lūgt eh, sadarboties. Lūdzu, ievērēt runāšanas laiku. Mēs esam ļoti iekavējušies. Pieteikušies ir septiņi runātāji, bet uh, dosim vārdu tikai pieciem, jo citādi mums uh, neizdosies uh, ievērot laiku. Vērtīčs kundze, lūdzu, uz vienu minūti. Jā, paldies priekšēdētāji. Es eh, labprāt vēlos sveikt Hila kungu un eh, arī referentu, kas sastādīja ziņojumu atbalstu iedētus pasākumus. Un eh, šie pasākumi ir īpaši finanšu tirgus pakāpojumu tirgus attīstība, tas nozīmē, tam vajadzētu garantēt labāku mazo vidēju uzņēmumu piekļuvi kapitālam. Es uzskatu, ka mūsu centieni uh, gan dalībvalstu, gan Eiropas Savienības līmenī sniegs ieguldījumu, lai Eiropas uzņēmēji varētu strādāt veiksmīgi tajās valstīs, kurās nav tik labi attīstīti finanšu pakalpojumu tirgus. Protams, ka nedrīkstāt aizmirst arī, ka dalību valstīm ir jādara savi uzdevumi, tām ir jāievieš struktūrās reformas, lai uzlabotu uzņēmē darbības eh, iespējas un maziem vidējiem uzņēmumiem jāsniedz ir atbalsts, lai viņi varētu labāko piekļuvi saņemt finansējumam. Jā, paldies! Děkuji, pane předsedo, za udělení. Nākamais runātājs. Paldies. Saka Poča kungs, nedzirdēju, kā jūs izrunājat manu vārdu. Es vēlētos atbalstīt šo ziņojumu Es domāju, ka tas ņem vērā arī reālo situāciju Eiropas finanšu pakāpojumu tirgu. Un tas parāda arī, cik uh, šī situācija ir atšķirīga Eiropā un ASV. Mums ir jānodrošina piekļuve finansējumam un investīcijām. Mums ir jānodrošina inovāciju iespējas mūsu uzņēmējiem, mūsu finanšu sektoram. Tas ir nepieciešams, lai šie padomi nebūtu tikai vienīgi instruments, tam ir eh, jādod arī noteikti rezultāti. Tas ir tirgus regulējums. Es nepiekrītu tam, ko teica kāds no maniem kolēģiem no kreisās pāna. Un, eh, manuprāt, nevar vienlaicīgi teikt, ka, diemžēl, šis tirgus nav regulēts un atbalstīt tirgus decentralizāciju. Jā, nākamais runātājs. Marijas kungs, jā, visi jautājums, kas ir svarīgi, ir tīpaši patērētēm Grieķijā, ir eh, tas, ka bankas ir tikušas eh, rekapitalizētas ar iedzīvotāju naudu. Un eh, parādi tādā veidā ir vēl vairāk pieauguši. Vairāk nekā 10 eiro ir jāmaksā, lai pārskaitītu piemēram, 10 tūkstoši eiro par kredītkartēm jāmaksā nodevas 2,5%, tad ir jāmaksā par visām transakcijām nodevas, un uh, tas viss kaut arī attiecīgā regula paredz, ka, piemēram, kredītkartes tām ir jābūt par ievērojamā zemāku cenu. Visi dokumenti kas ir tikuši sastādīti, faktiski parāda, cik slima ir šī sistēma. Tie cilvēki, kas nevar samaksāt, tiek uh, izmesti ārā, un uh, komisāra kungs patiešām ir jāveic ļoti steidzami pasākumi. Jakoviča kungs. Dobro postavljen. Jā, priekšsēdētāji. Mērķis ir izvirzīts Mēs vēlamies eh, kapitāla tirgus savienību. Pakārtotie mērķi arī ir tikuši izvirzīti. Mēs vēlamies labāku piekļuvi kredītiem patērētājiem. Mēs vēlamies, lai būtu investīcijas, mēs vēlamies labākas iespējas maziem vidējiem uzņēmumiem un eh, labāku piekļuvi finanšu pakāpojumiem. Visi šie mērķi ir jau izvirzīti, bet mums ir jāmācās no finanšu krīzes notikumiem. It īpaši mums ir eh, jāmācās no tā, kā bankas uh, izturas pret uh, iedzīvotājiem. Ļoti daudz uh, iedzīvotāji paņēma kredītus Šveices frankos, un tas uh, protams, rada ieškropļums. Jā, paldies. Nākamais runātājs Šotis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Finanšu krīze. Ir uh, Eiropā bijusi, un šie, uh, tas, ko tā ir izraisījusi, tas ir viss ļoti labi redzams. Jā, vai tās ir labas ziņas vai sliktas ziņas, kas tad notiek, tas atkarīgs no tā, kā mēs skatāmies bet iedzīvotāji nav saskatījuši nekādas lielas pozitīvas izmaiņas, arī ne maziem un vidējiem uzņēmumiem. Viss, par ko mēs pašlaik runājam, par likumdošanas maiņu, attiecībā uz finanšu tirgiem, tas viss ir ticis veidots, pamatojoties uz ļoti rūpīgām analīzēm, citādi mums neizdotos spēt soļus uz priekšu. Jautājums ir tāds, kādēļ mēs speram visu šo soļus uz priekšu. Mums ir jādomā par patērētājiem, par iedzīvotājiem, ne tikai par bankām un lielajiem finanšu spēlētājiem. Kā mēs vēlamies kalpot bankām vai patiešām uh, reālajiem sektoram un patērētājiem? Jā. Vēlētos atgādināt tiem, kas vēlējās izteikties, bet uh, laika trūkuma dēļ nevarēja izteikties 162. pāns, 11. apakšpunkts. Jūs varat iesniegt rakstiski. Ja jūsu izteikumu nepašanās 20. vārds komisāra kungs lūdzu. Priekšādātā paldies. Liels paldies par arī šo ļoti plašo izteikumu loku. Es domāju, ja pievēršamies ziņojumam, tad, es domāju, daudzi no komentāriem norāda uz to, cik unikālā situācijā ir finanšu sektors Eiropas tautsēmniecībā. Kā tika teikts, tas faktiski ir nu, mērķis, kas gandrīz tā kā taisno līdzekļus, bet tomēr nepilnībā mums ir vajadzīgs spēcīgs finanšu sektors, kas būtu Eiropas atgūšanās, atjaunošanās pašos pamatos, un tas e, labvēlīgi ietekmēt sabiedrību plašumā, radītu jaunas uzņēmumus, radītu jaunas darba vietas un piedāvātu pilsoņiem to pārliecību, kas ļautu tiem plānot nākotni, e, veikt uzkrājumus vecumdienām un tam līdzīgi. Un tieši šī iemesla dēļ es domāju pēc tam, kad ir ieviest visi šie daudzie tiesību ekti, akti rēģējot uz finanšu krīzi, šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi tieši tā kā Balts kungs un ziņojumā skaidri tiek pateikts, ir pārliecināties, ka tiešām šie tiesību akti darbojas tā, kā bija paredzēts. Ne jau mēs vēlamies šeit apstrīdēt šo pašu reformu pamatstruktūru, nē, vēlamies uzdot jautājumu, par to, vai finanšu stabilitātes nodrošināšanā mēs neesam nostājušies ceļā investīcijām, kas vajadzīga Eiropai, lai tā varētu tur būt konkurētspējīga un radīt darba vietas. Citiem vārdiem sakot, eh, mums jānodrošina atbilstīgais līdzsvars. Mums ir vajadzīgs padomāt par to, ko nozīmē mūsu konkurētspēja globālā līmenī, nu un, protams, par to, kā varam atjaunot patērētāju ticību tirgumu, uzticēšanos tam. Pirmām kārtām, kā jau teicu, informācijas vākšanas eh, procedūra noslēgsies pēc divām nedēļām. Mēs nepieejam ne ar kādiem iepriekš izdarētiem secinājumiem vai idejām. Nē, mēs ceram, ka šis, šī informācija piedāvās mums detalizētus faktus un ļaus saprast, eh, kā tieši šī tiesība akta darbojas, kādas ir saiknes to starpā, vai ir kaut kāda pārklāšanās, jeb varbūt ir arī gluži otrādi kāds iztrūkums, kas būtu jāspēj no, nosekt. Un cerams, ka varēšu arī jums līdz ar to piedāvāt detalizētu informāciju, kas tālāk kalpos par pamatu analīzei un tālākām rekomendācijām. Tikko tas būs iespējams, es ceru, ka mēs varēsim turpināt turpināt diskusijas un darbu plecu pie pleca ar jums, kā ar parlamentu, lai visi šīs nacionālā rakstura barjeras un šķēršļus, kas tika pieminēti arī šovakar, novērstu un lai mēs varētu izmantot, izveidot patiešām vienotu kapitālu tirgus savienību šeit Eiropā. Paldies! La palabra, la señora ponente. Señor ponente, perdón. Tagad vārds referenta kungam. Bāca kungs, lūdzu. Mikro. Lūdzu. Mikrofonu ieslēdziet. Man ir ieslēgts mikrofons. Gribēju visiem kolēģiem pateikties par uh, jūsu teiktajiem vārdiem. Tas viss ļoti palīdz. Was, uh, Un uh, kas mums visiem, katram mums ir svarīgs. Pēc pieciem gadiem intensīva likumdošanas darba, pēc eh, finanšu uzraudzības, pārveidošanas un ar eh, kapitāla tirgus savienību nākotnē, manuprāt, ir pienācis laiks paraudzīties, kāda ir bijusi ličinajā ietekme un paraudzīties, eh, kāda ir iespējama uzlabojuma. Tādēļ es atbalstu to, ka komisija ir spērus pirmos soļus jau pareizajā virzienā. Un es redzu arī, ka notiekušās konsultācijas finanšu tirgus dalībnieku starpā ir pozitīvas, un konsultācijās vajadzētu tomēr ņemt vērā arī parlamenta ziņojuma svarīgākos punktus, bet es saskatu arī, ka paškapitāla direktīvas revīzija CDR4 paredz uh, lielu potenciālu vienkāršojumiem un lielāku proporcionalitāti tiepaši mazākajiem un uh, vidēji lielajiem uzņēmumiem, kredīta uzņēmumiem. Un uh, turmās darbs šeit ir jāatbalsta. Kā ekon mēs uh, pamatoti prasām, lai būtu regulāri vismaz reizi pusgadā, uh, reizi gadā būtu tikai pārbaudzīta proporcionalitāte. Vienlaikus es gribētu arī uzsvērt, komisāra kungs, ka mēs uh, attiecībos ietekmes uh, pētījumu nav runa tikai par atsevišķām daļām, bet uh, svarīgi beigās būs kopējā aina. Uh, līdzinējās likumdošanas puzlis tomēr ir jāapvieno, lai būtu skaidrāk saskatāms, kā savstarpēji vis, uh, visi elementi viens otru ietekmē un kā varētu labāk sasniegt mērķus. Un tā mums vajadzīga labāka likumdošana finanšu tirgus regulēšanā. Šeit mēs uh, īpaši aicinām komisiju rīkoties kā iniciatīvu likumdevēju. Šeit mēs aicinām arī Eiropas uzraudzības uh, uh iestādes un centrālās bankas uzraudzību koordinēties, un uh, šai koordinācijai jātur, jākļūst labākai tehniskās prasībām, tām jābūt proporcionālām un uh, praksē iztenojamām. Kvalitāte un uh, likumdevēja vēlmes īstenošana tai jābūt prioritārām. Pie tā es pieskaitu. Es reiķinos ar, ar to, ka jūs, komisāri Hilgungs, mūs atbalstīsiet. Paldies! Bien, se cierra el debate, la votación tendrá lugar mañana. Līdz ar to esam beiguši. Debates balsējums būs rīt. Tagad mēs varam pāriet pie nākamā.